Bene, benvenuti a tutti, ben ritrovati. Sveicu jūs visus. Liels prieks, ka varam atkal tikties. Visi esam atpūtušies ar uh, svaigu galvu un varam ķerties klāt 8000 grozījumu, kas mūs sagaida. Sāksim ar pirmo punktu darbkārtības pieņemšanu. Ja nav nekādas piezīmes, tad uh, līdz ar to darbkārtība ir pieņemta. Es paziņoju, ka tulkojums ir pieejams visās valodās. Otrais darbkārtības punkts ir protokola apstiprināšanai 18. un 19. jūnija un 25. jūnija un 9. un 10. jūlija sanāksmēm. Arī šeit būs tā, ka ja līdz sēdz beigām nevienam nebūs iebildumi, tad šie protokoli līdz ar to būs apstiprināti. Informēšu jūs par to, ka šodienas sanāksme tiek translēta internetā un gribu paziņot arī to, ka Starptautiskās tirzniecības komiteja jeb INTE gatavo iniciatīvas ziņojumu par uh, ekonomikas un tirzniecības attiecībām ar savienotajām valstīm. 10. oktobrī par to būs jau balsojums komitejā. Tā kā mēs eh, līdz ar to nevaram no savas komitejas puses eh, skatīt šo jautājumu, jo nav pietiekam daudz laika, es piedāvātu uh, tieši iesniegt grozījumus INTE uh, komitejas sekretariātam, un tas ir jāizdara līdz 19. septembrim. Vēl gribētu paziņot, ka ir uh, ļoti daudz grozījumu. Jūs esat jau saņēmuši uh, šos uh, grozījumus, tā ir milzīga papīra paka, uh, bet šādas kopijas vairs netiks izdalītas, tā ir jūsu kopija, uzlabājiet to labi, nenozaudējiet, jo vairāk tādu nesaņemsiet. Tagad par Eiropas Savienības 2013. gada finanšu gada vispārējo budžetu. Ester Delangi ir referente, viņa ir šeit un uh, viņa gatavoja atzinumu. Un 24. Uh, jūlijā mēs tātad uh, pieņēmām šo atzinumu un tika paredzēti uh, samazinājumi dažās uh, budžeta sadaļās attiecībā uz lauksaimniecību, piemēram, atbalsta programmām un laukatīstībai. Uh, Šodienas balsojums ir ļoti svarīgs, ir 35 grozījumi par eh, budžeta projektu 2013. gadam. Gribētu paziņot arī, ka 18. septembrī notiks mūsu nākamā sanāksme, un mēs balsosim tur par atzinumu, eh, kas eh, tiks iesniegts kopā ar mūsu grozījumiem. Sveicu šeit arī komisijas pārstāvi un uzreiz došu Esterē vārdu, ja viņa to vēlas. Ja nē, tad varam uzreiz sākt balsot. Labi. Lai pēc iespējas ātrāk izskatītu šo punktu, es gribētu piedāvāt uzreiz balsot, ceļot roku. Dichiaro aperta la votazione. Sākam balsot tātad, un vispirms balsosim par 5200 grozījumu. Kurš pār? pret. Nu, izskatās, ka noraidīts. Vai kāds atturas? Noraidīts. 5219. grozījums. Tas ir nākamais. Sākam balsot. Kurš par? Pret. kurš pret, 5219, kurš atturas, noraidīts. 5229. grozījums, kurš par, pret, pret, kurš atturas, pieņemts. 5218. grozījums, kurš par, pret, par pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlties pārbaudīt elektroniski 5218 grozījumu? Labi, tad tā arī darīsim. Kurš par atvainojos, sākam balsot. Lūdzu balsojiet, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. Tas ir noraidīts. Sì, eh, eh, ci sono, ci sono kādam nebija balsošanas karte, bet uh, tas jau nav svarīgi. Tagad 5223. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 5001, 201 un 5217. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 5202 un 5216. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 5203 kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 5226 tagad. Par, pret, atturas, pieņemts. 5219, kurš par, Kurš pār pret? Labāk pārbaudīsim. Tas nebija tik skaidri redzams. 5219. grozījums. Sākam balsot. Contrario. Ok, scusate. Ok, votato tutti? Vai viss nobalsojuši? Noraidīts. Kas tagad? 5228. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5227. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5225. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5219. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piec tūkstoši divsimt divdesmit ceturtais. Ne? Atvainojos. Tātad tagad vēlreiz 5219 par uh, atmaksu par uh, putnu gaļu. Kurš pār? Pret? Atur, kurš pret? Kurš ir pret? Kurš atturas? Noraidīts. Jā, noraidīts. Tagad 5224. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 5232, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5231, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5234, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5220, kurš par, pret, atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Jā. Pārbaudīsim. 5220. Lūdzu, balsojiet elektroniski par 5220 grozījumu. Vai viss nobalsojuši par tabaku? Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pret, 11 par noraidīts. 5204. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 5221. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 5213. Par? Pret. Atturas noraidīts. 5207. par. Es atvainojos. Nepareizi? Nē. 5209. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Un tagad 5207. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 5208. Kurš par? Pret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 pret, atturas, pieņemts. 5205 par, pret, vismaz pret, atturas, pieņemts. 5222, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Paldies! Līdz ar to mēs varam turpināt. Paldies Esterei de Langai par uh, darbu un turpināsim pēc darba kārtības. Atgādināšu, ka 4. septembris ir grozījuma iesteikšanas termiņš atzinumam. Un tagad varam pāriet pie piektā punkta. Lūdzu uzmanību! Tagad ir pirmais deleģētais eh, tiesību akts par piena paketi visā šajā lielajā lauksainiecības jomā. Atgādināšu, ka komisija šeit piedāvā iesniegt tādas normas, kas attiektos uz uh, Uh, atzīšanu organizācijām, kas uh, sadarbojas pārobežu uh, kontekstā, un tās ir organizācijas, kas strādā piena un piena izstrādājumu ražošanas nozarē. Šeit ir runa par organizācijām, kas ir atzītas un certificētas, un tas ir saskaņā ar 280. pāntu. Uh, un tas var stāties spēkā tikai tad, ja parlaments eh, neceļ nekādus iebildumus eh, noteiktā termiņā. Tātad par to mums ir jālemj, un tā tas ir ar deleģētiem tiesību aktiem. Šeit komisija piedāvā izvēlēties steidzamības procedūru, lai jau 3. oktobrī varētu tas stāties spēkā. Un komisāra Čalos eh, vēstule ar attiecīgu pamatojumu jums visiem ir izdalīta. Un termiņš eh, iebildumu celšanai ir 29. Eh, augusts. Un tā kā nebija nekāda iebildumu, tagad es gribētu eh, piedāvāt sniegt mūsu piekrišanu, neceļot nekādus iebildumus. Un tas ir saskaņā ar 87. A punktu reglamentā, un tad tas var jau nākamajā plenārsēdē eh, septembrī tikt izskatīts, ja priekšādātāja konferences to apstiprinās. Tātad es gribētu eh, jums jautāt, vai jūs visi atbalstāt šādu piedāvājumu, vai kāds balso pret? Nē. Tad eh, šis deleģētais tiesību akts līdz ar to ir pieņemts, un septembra plenārsesijā par to varēs balsot. Un tagad uh, strauji pāriesim pie sastā punkta. Tur ir runa par starposmu ziņojumu, lai panāktu labvēlīgu iznākumu 2014. līdz 2020. gada daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrā. Daudzgad finanšu schēmas nākotne ir ļoti svarīga, kā tā izvērtīsies. Uh, Un uh, mana atzinuma izēja punkts, izējas punkts ir 8. Uh, jūnijā pieņemtā parlamenta pozīcija. To pieņēma Sūre komiteja un uh, arī 2011. gada 23. jūnijā tā tika pieņemta. Un uh, parlaments tur prasa, lai budžets uh, lauksaimniecības politikai tiktu saglabāts vismaz līdzinējā līmenī, un tas ir eh, domāts reālos skaitļos. Tātad eh, jūs eh, jau saņēmāt atzinuma projektu jau pirms vasaras pārtraukuma, un redzējāt, ka komisijas priekšlikumu nozīmētu, ka uh, tiktu samazināts budžets, un tāpēc mums ir jāprasa skaitļu palielināšana otrajā aizdevuma kategorijā, ja mēs vēlamies eh, saglabāt apjomu reālos skaitļos tajā pašā līmenī. Tātad tā būtu būtībā budžeta iesaldīšana, iesaldēšana, bet nedrīkst būt samazinājumu. Un padomu mums paziņoja, ka neto maksātāja valstis kas eh, ir tātad eh, uztur Eiropas Savienības budžetu, vēlas uh, budžetu samazināt, kamēr citas valsts vēlas to saglabāt līdšanējā apmērā. Budžeta samazinājums, kopējais samazinājums, protams, nozīmētu arī ietekmi uz uh, lauksainiecības budžetu un KLP reforma ir ļoti sarežģīts pasākums, to mēs varējām nojaust arī pēc uh, lielā grozījuma skaita un arī sabiedrībā notiek diskusijas, eh, cilvēki sagaida, lai kopējā lauksaimniecības politika dotu rezultātus, un tāpēc es uzskatu, ka budžetu KLP nedrīkst samazināt. Atgādināšu arī to, ka par šo atzinumu eh, vēl līdz rītdienas 12. Eh, var iesniegt grozījumus, un tagad došu vārdu kolēģiem diskusijām, ja jūs kaut ko vēlties teikt, Ester Delange, un vai varbūt kāds no komisijas arī. Lūdzu, Džordž. Uh, Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un uh, paldies par jūsu ievadvārdiem un uh, paldies par jūsu izsūtīto atzinumu priekšlikumu, ar kuru jūs iepazīstinājāt komiteju. Man ir jāpiekrīt lielai daļai jūs teiktā, un tomēr es neesmu simtprocentīgi pārliecināts gan par des, gan par laiena ziņojumu, ka mēs runājam pareizajos terminos par 13. gada budžetu, un mums ir jābūt uzmanīgiem izvēloties vārdus Mums ir jābūt uzmanīgiem, ko komiteja, ko mūsu komiteja saka par daudzgadu finanšu plānu un par to, kā tam vajadzētu izskatīties. Mēs esam iepazinušies ar komisijas priekšlikumiem un, kā jau jūs teicāt, kā jau jūs pareizi teicāt, mums ir jārunā par daudzu desmit procentu apcirpumu lauksaimniecības budžetam, bet eh, patiesībā tas varbūt nav apcirpums, lielā daļā gadījumā tas ir tikai finansējuma iesaldējums. Mums ir jābūt uzmanīgiem, ko mēs sakam. Katrā ziņā komisijas priekšlikums tiek uzskatīts par ļoti labu un nopietnu pamatu turpmākām sarunām gan ar komisiju, gan arī savstarpēji. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem, ko mēs sakam un kā mēs sakam. Vēlētos nākt klajā ar sekojošu priekšlikumu. Tā vietā, lai mēs visu laiku pamudinātu budžetu atjaunot tā sākotnējos uh, apmēros, un tas patiesībā ir par 30 miljardiem vairāk. Vai tiešām mēs to gribam? Es domāju, ka daudz sakarīgāk un arī politiski saprātīgāk mums, mūsu komitejai būtu skaidri pateikt, uh, parlamentam, ka jā, lauksaimniecībai ir paredzēts samazināts budžets komisijas priekšlikumā, un ja mēs vēlamies Eiropas Savienības budžetu samazināt, un visticamākais, ka tas arī notiks, jo arī padomas nostāja ir tāda, ka budžets samazināsies, tad eh, mums vajadzētu pieprasīt, lai budžeta samazinājums attiektos arī uz citām jomām, ne tikai uz lauksaimniecību. Un es domāju, ka parlamentam būtu ārkārtīgi politiski pareizi runāt par to, ko mēs vēlamies. Un ja Eiropas Savienības budžets tiks samazināts, tad ir jāsamazina arī citās jomās, ne tikai lauksaimniecībā. Tāpēc es eh, vēlētos, un es arī esmu iesniedzis vairākus grozījumus, un es domāju, ka man kolēģi arī atbalstīs šos grozījumus, jo es domāju, ka tas ir tikai saprātīgi un politiski viedi. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāja kungs, runājot par to, vai mūs uzklausīs galīgajās debatēs, tad mums ir jābūt politiski uzticamiem. Paldies! Bene, grazie George. Lies paldies. Paldies, George. Cercheremo di prendere. Paldies, George, es tev piekrītu. Mēs centīsimies rīkoties tā, kā tu ieteici. Man tas šķiet svarīgi. Mums ir jāpanāk tas, lai lauksainiecības. Es eh, vēlējos tikai pateikt, ka Protams, kā mēs varam vienmēr komisiju vainot it visā, un komisija, protams, izmanto skaitļus tā, kā tai tas ir izdevīgi. Un tiešām komisija mūs vēlas pārliecināt, ka lauksaimniecības budžets tiek iesaldēts un nevis samazināts. Un, protams, raugoties uz budžetu, es tiešām ceru, ka gala beigās mums izdosies vienoties, bet tā tad vēl joprojām nav skaidrs, kur tad nauda ir iesaldēta un kur tā vairs netiek dota. Būsim uzmanīgi, lai mēs eh, neatvērtu Pandoras lādi. Es piekrītu tam, ko Džordžs teica. Es jau pirms vasaras izlasīju jūsu ziņojumu, un, protams, pavasar daudz kas ir noticis. Protams, ka mēs varam daudz skaidrāk pateikt, cik lielā mērā ir apcirds lauksaimniecības budžets salīdzinot ar citām uh, jomām, un patiesībā es vēlētos to pateikt daudz skaidrāk un netik diplomātiski. Nākamais jautājums par to, ka e, budžetam ir jātiek atjaunotam tā iepriekšējos apmēros. Es uzskatu, ka šeit mums ir jābūt daudz diplomātiskākiem, bet mēs nevaram arī zaudēt tā saucamo sarkano līniju. Es uzskatu, ka šeit varbūt vajadzētu padomāt par to, kā mēs to formulējam, un varbūt, ka starp rindiņām mēs varētu it kā uzsvērt to, ka mēs vēlamies budžetu atjaunot iepriekšējā līmenī, un tomēr būsim uzmanīgi. Mūsu politiskajā grupā mēs runājām par jūsu ierosināto septīto punktu, kurā runa iet par elastību. Tātad, lai lauk, kopīgās lauksaimniecības politikas divu pilāru budžets un finansējums varētu tikt savstarpēji mainīt, ja tas nepieciešams. Uh, Es negribu to svītrot pilnībā, un tomēr, kā jau mēs vienojāmies brīdī, kad mēs vienojāmies par kopīgo lauksaimniecības politikas reformu, tad es domāju, ka nebūtu izdevīgi vienoties par kaut ko tādu, kas gala beigās tāpat tiks mainīts. Tie varbūt ir tādi nelieli punkti, un tomēr no manas politiskās grupas es vēlētos pateikties par šo ziņojumu. Mana politiskā grupa tam lielā mērā piekrīt. Paldies! Grazie, Ester, molto bene!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 visā laikā, kurā strādājām pie daudzgad finanšu schēmas, mums bija diezgan līdzsvarota pieeja finansēm. Mēs saprotam, kāda ir dalībvalstu situācija, mēs saprotam, ka pastāv krīze, ka ir iekšējās problēmas, ka valstīm ir parādi. Un es domāju, ka iespējams mēs pārāk viegli esam attiekušies no pozīcijām attiecībā pret tiem, kas ir ieplānojuši budžeta samazināšanu jau daudz agrāk. Kā jau teicu, pašreiz situācija nav diezko kompleksa. Jautājums ir tāds, kā reaģēs lauksaimnieki. Mēs zinām, kādi ir viņu ienākumi, Citādi Eiropas Savienības budžets ir budžets, kas attīstās, kam jākalpo attīstībai, kuram ir pret krīzes ietekme. Tādēļ mums ir jāpaskatās ļoti dažādi uz Eiropas Savienības budžetu. Reformai jāveicina labums visdažādākajiem iesaistītajiem, un to pierāda arī zinātne. Uh, Un vēl viena lieta, par ko vēlos runāt. Es varu nojaust, kur tiks veikti samazinājumi. Nevis pirmajā pīlārā. Pirmais pīlārs nodrošina līdzekļu plūsmu dalību valstīs, un es nojaušu, ka tiks samazināt līdzekļu otrajā pīlārī. tas kalpo dažādām vidas problēmām, ekoloģijai. Un šim pīlāram ir jāpaceļ atbalsta līmenis jaunajām dalībvalstīm, un tādējādi izmainīsies proporcijas. Mūsu atzinumam, protams, jābūt mierīgam, līdzsvarotam, taču arī ļoti skaidram, ņemot vērā, kādas ir lauksaimniecības gaidas, ņemot vērā situāciju pasaulē. Es domāju, ka mūsu atzinumam jābūt tādam, un es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, taču es izteiktos vēl striktāk, jo tāda nu ir mūsu loma vēlāk mums uzdos jautājums, kāds bija jūsu viedoklis, kā jūs rīkojāties, kad pieņēmāt šo lēmumu. Liels paldies! ir Kikas kungam Jārkungs. Vēlos pateikties par izteiktajiem priekšlikumiem. Tie kalpo arī skaidrības nodrošināšanai mūsu cieņā. Pirms kāda laika komisārs jau teica, ka mums ir gūti panākumi, un es eh, jau tad brīdināju, ka politiski mēs varam pieņemt ļoti daudz ko, varam runāt ļoti daudz ko, taču mums ir tāda problēma, ka mums ir, mūsu klienti ir tādi, kas prot rēķināt. Mūsu lauksaimnieki ļoti uzmanīgi raugās uz to, kādi ir reāli rezultāti, nevis kas ir rakstīts avīzēs. Un viņi ļoti labi redz, vai saņem vairāk vai mazāk vai līdzvērtīgus naudas summas. Uh, un to laik eh, komisijā kursē ļoti dažādi skaitļi. Un viens komisārs varēja runāt par uh, apstiprinājumu, finanšu komisārs runāja par uh, taupījumiem, un tagad, nu, ir tāda situācija, kad situācija ir nopietna. Tādēļ es šo iniciatīvu atbildu tādēļ, ka mēs panāksim skaidrību šajā cīņā. Man nav svarīgi, kā mēs nosaucam šīs lietas, taču galvenais mans personīgais viedoklis ir tāds, ka beigās lauksaimnieks saņems tikpat lielu naudas summu kā pagājušos septiņos gados. Man vienalga, kā tiks nosaukti šie maksājumi vai sadalīti, taču es vēlos šo reālo summu. Mums ir jā, jāizstāv arī mūsu politika reģionos. Es domāju, ka arī lauksaimnieki ir ļoti nopietni klienti, un ja tiešām būs nepieciešams samazināt līdzekļus vienalga kāda iemesla dēļ, tad, nu, saku tagad jau, ka es apšaubu lauksaimniecības reformu, jo mēs to varam īstenot tikai tad, ja ir attiecīgs budžets. Tādēļ mums ir ļoti būtiski mūsu priekšsēdētāju atzinumi, kas eh, rosina mūsu diskusijas un eh, skaidri pasaka, cik daudz līdzekļu ir pieejama. Vēlreiz liels paldies priekšsēdētāji. Paldies, Pēter, Hose, Buvei lūdzu. Liels paldies. Es domāju, ka mēs esam vienoti par to, ka aizstāvam lauksaimniecības budžetu kurš ir pietiekams, lai īstenot mūsu mērķus, taču pārliecināt ne tikai komisiju, bet arī pārējos parlamentu locekļus, gan dalībvalstis, kas visu grib samazināt, tad mums visiem ir jārīkojas saskaņoti. Tādēļ ir jāņem vērā vismaz trīs pamata elementi. Pirmkārt, nodarbinātība un arī krīze. Nodarbinātība laukos, tai jābūt vienai no prioritātēm. Otkārt, kad mēs runājam par to, ka lauksainicībai jābūt saskaņotākai, tad ir jāņem vērā arī vides pasākumu lauksainiecībā, un ja mēs to vēlamies, tad mums ir nepieciešama līdzekļi. Un treškārt, mums jārīkojas ne tikai runājot par li budžeta līdzekļiem, bet arī par ietaupījumiem. Ja mēs vēlamies mazāk atkarību no importiem, vēlamies labāk tirniecības bilants, tad mums arī ir jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem. Pilsoņi vēlos atgādināt, ka 19. septembrī visas apvienības un organizācijas, kas ir saistīts ar lauksainiecību, ar vidi, ar pārtiku, uh, sanāks kopā šeit parlamentā, lai tiktos ar deputātiem, lai tiktos ar komitejām parlamentā. Un es domāju, ka mums ir jāizveido šī saikne ar pilsoņiem, lai vēl labāk varētu aizstāvēt mūsu budžetu. Paldies, Jose. Pronus. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties priekšsēdētājiem par iniciatīvu un vēlos teikt, ka šobrīd neesmu gatava pieņemt lielus samazinājumus uh, Ja mēs vēlamies ievērot zaļu politiku, tad mums ir nepieciešama līdzekļi, vai nu tieši vai netieši. Un ja es ārpusē diskutēju lauksainiekiem un pieprasu to, ka viņiem jāievēro 30%, lai panāktu šos vidas kritērijus, nu, tas ir sarežģīti. Mums ir plec pie pleca jāstrādā un jāskaidrot arī attiecībā pret budžeta komiteju. Taču šobrīd mums ir tāda sajūta, ka viņi ir mūsu pusē. Viņi mums saka, ja jūs vēlaties tiešām panākt šos vides mērķus un īstenot tos, tad mēs jūs atbalstīsim. Un tad mums vairs ir tikai viens ienaidnieks, tā teikt, un tā ir padome. Padomē ir jāņem vērā to, ka mēs panāksim šo 30% mērķi tikai tad, ja mums būs attiecīgi budžeta līdzekļi. Citādi, nu, tad jau neko nevar panākt. Paldies! Paldies. Albert Deiskungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies, eh, dārgais Paulo, par šo projektu. Tas iet pareizajā virzienā, un es varu arī vēl uzsvērt to, ko kolēģi jau teica. Un tas visās politiskajās grupās eh, ir viens viedoklis, un es piekrītu arī Lajam kungam, ka ja ir samazinājumi, tad tie ir jāsadala taisnīgi. Nevar būt tā, ka tikai lauksainiecības budžetu tas skar. Un e, tieši sausums, kas tagad skara lielas daļas e, Eiropas, Vācija, Ungārija, citas valstis, parāda, cik svarīgi ir tas, lai lauksainiekiem būtu zināmi pamatienākumi no Briseles, jo daudzu eksistenci ir apstrādēta, ja nebūtu šie maksājumi, viņi neizdzīvotu. E, ja Viņi var novākt tonu rapsi vai divas tonnas eh, labību, tādējādi jau nevar finansēt savu uzņēmumu, un tāpēc šī drošība ir ļoti svarīga šiem uzņēmiem. Otrs aspekts nav uh, apstrīdams tas, eh, un uh, arī ilgos gados lauksnesības politikā varam to uh, konstatēt, ka ja tiek samazināti, uh, samazināts valsts atbalsts, uh, Uh, lauksaimniekiem, tad uh, tas nozīmētu, ka par to maksātu patērētāji, jo pieaugtu pārtiks produktu cenas. Un uh, tā tas ir, ka lauksaimniekiem vienkārši būtu jāprastas no patērētāji, ko viņi nesaņemtu. Un pagājušajā nedēļā bija Latvijā, kur kāda kolēģi mūs ielūdza, un viņi man parādīja kādu jaunu ģimeni, jaunu uzņēmumu, uh, kas eh, sāk tagad veidot šo uzņēmumu tikai un pēc komunisma eh, beigām. Latvijā attīstās lauksaimniecība, viņiem ir 12 uh, eh, govis, un viņi tiešām pateicās, ka viņi ir saņēmuši atbalstu no uh, um, Eiropas, lai nodrošinātu savus uh, ražošanas līdzekļus, piemēram, uh, dzēsēšanas iekārtas. Uh, tie ir nelieli, uh, lielas summas, bet tās nodrošina daudz uzņēmu eksistenci. Tātad uh, kopā savēlkot. Uh, Ja mūsu lauksaimniecības uh, politika nozīmē to, ka būtu 30% vairāk uh, pienākumu un mērķu, to mēs nevaram uh, finansēt ar 20% vairāk naudas. Tā tas nevar būt. Tas ir uh, jānodrošina šeit, lai tas viss atbilstu, jo pretējā gadījumā lauksaimniecības politiku mēs nevarēsim īstenot tā, kā mēs to vēlamies. Grazie, Albert. Brita. Paldies, Albert, uh, Brita Reimers un pēc tam Elizabete Kostingere. Jā, es arī gribētu pateikties par šo atzinumu. Un pēc šiem daudziem labajiem argumentiem gribētu piebilst tikai vienu lietu. Nedrīkstam nu, aizmirst, ka lauksaimniecība ir arī tieša, es atvainojos, netieši ietekmi uz uh, lauku reģioniem un arī uz rūpniecību, jo nevar jau būt tā, ka uh, tās ir tikai darba vietas, bet uh, lauksaimniekiem arī ir jāinvestē reģionāli. Tas nozīmē, ka ja tiek investēts lauksaimniecībā, tad eh, arī eh, vietējie amatnieki, vietējā rūpniecība eh, no tā iegūst, jo tie vienmēr ir vietējie ražotāji, kas palīdz šiem lauksaimniekiem veikt šīs investīcijas, ne jau tie būs korejieši, kas to dara. Tātad tas ir arī kā arguments, kas jāpatur prātā jo tas parāda arī mūsu kolēģiem parlamentos uh, valstīs uh, to, cik ļoti lauksaimniecība ietekmē arī citas uh, nozars. Paldies, Brita! Elizabete Kostingera un pēc tam Mārtiņš Hoislings. Paldies, priekšsēdētāji, un es arī gribētu pievienoties kolēģu teiktajam. Paldies par jūsu atzinumu projektu, par jūsu priekšlikumiem. Es arī drīzāk šeit atbalstītu Esteri de Langi un gribētu arī tā eh, mazāk diplomātiski izteikties, kad ir runa par finansēm lauksaimniecībai, to kolēģi jau minēja. Tātad runājot par šo tā saukto zaļināšanu, jeb jaunajām vidas normām, tām būs jēga tikai tad, ja mūsu lauksaimnieki tās īstenos, ja varēs īstenot, un tāpēc nedrīkst samazināt budžetu. Tas ir visu mūsu interesēs, un tam ir arī jābūt mūsu uzdevumam, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi to uzsvērt, ka kompensācijas maksājumu lauksaimniekiem a, arī nodrošina to, ka patērētājiem ir pārtiks preces par pieņemamām cenām. Tātad tā ir ne tikai politika lauksaimniekiem, bet arī visiem patērētājiem, visai sabiedrībai. Gribētu arī īpaši norādīt uz otro pīlāru. Tieši šeit, lauka attīstības jomā, ir eh, ļoti dažādas eh, fantāzijas, kā varētu šeit apcirpt budžetu, tās parādās dažādās eh, dalībvalstīs un tiek arī aktīvi apspriestas, un te ir ļoti svarīgi uzsvērt to, cik uh, liela pievienotā vērtība šeit būs visai lauku jomai. Un, uh, Es uh, gribētu norādīt arī uz to, ka mums ir šeit jābūt ļoti vienotiem, uh, runājot par uh, lauksaimniecību un lai panāktu kaut ko mūsu lauksaimniecībai un lauksaimniekiem. Paldies! Paldies, Elizabet! Mārtiņš Hoislings! Paldies! Jā, gribu pievienoties Sikerska kungam Man arī ir bāžas, ka ja tiks cirpts, tad uh, otrajā pilārā būs visvairāk šie samazinājumi, jo um, tas ir tas, kas nāk no Briseles, un pārējais viss ir uh, jānodrošina ar līdzfinansējumu. Un tāpēc es gribētu skaidri arī atzinumā uh, paust to, ka vismaz ir jāsaglabā šis sadalījums. Šeit tiek runāts par elastību starp pīlāriem. Uh, bet uh, tur būtu jāraksta, ka Um, jādod iespēju no pirmā uz otro pīlāru uh, pārdalīt kaut ko, bet nevis no otrā uz pirmo pīlāru. To mums vajadzētu jau no paša sākuma izslēgt, un tāpēc atbalstu priekšlikums, kas iet tajā virzienā. Un tāpēc ļoti skaidri arī vajadzētu šeit paust šo viedokli un skaidri parādīt, lai nedotu um, dalībvalstīm uh, idejas, ka jā, tas nāk no Briseles, to tad mēs paņemsim, un tad par lauku attīstību tur tad uh, mēs samazināsim līdzekļus. Nē. Uh, Tas ir arī skaidri jāpauž mūsu komitejas atzinumā. Un pirms mēs te uh, iemūrējamies un sakām, ka mums šo naudu vienkārši vajag, uh, mums ir uh, tomēr jādomā arī par to, kā mūsu reformas priekšlikumus izskaidrot kolēģiem parlamentā. Uh, šeit, piemēram, ir arī runa par šīm jaunajām vīdes normām. Tās ir ļoti būtiski šajā jaunajā lauksaimniecības reformā. Uh, Mēs taču vēlamies, lai ar jauno lauksaimniecības politiku arī tiktu radīts darba vietas, tāpēc nedrīkstam šeit vienkārši piecirst kāju un prasīt vairāk naudas uh, un nevis teikt, ka nebūs reformas, ja nebūs nauda. Mums vienkārši ir uh, jāstrādā, lai panāktu ambiciozu reformu uh, un jāskaidro šīs lietas. Mēs šādi te spītīgi prasot neko arī nepanāksim. Sono d'accordo con te, Martin, d'accordo. Chiude questo. Jā, es tev piekrītu, Martin. Tagad eh, noslēgsim runātāju sarakstu ar Rubika kungu lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atbalstu to kopīgo nostāju, kādu mums komiteja veidojas attiecībā uz šo um, ienākumus un uh, finanšu sadalījumu 2014. un 2020. gadā. Manuprāt, tas, kad lauksaimniecībā būs mazāk ieguldījumu, tas nav nekas negaidīts. Tas brieda visu laiku, kopš mēs sākam apspriest šos jautājumus. No vienas puses, no otras puses mēs esam deklarējuši, ka lauksaimniecībā būs reformas. Un lauksaimnieki to gaida. Es varu pateikt, ka pagājušā mēnesī es daudz tikos ar saviem lauksaimniekiem Latvijā, un lauksaimnieki augstu vērtē Desa kunga runu un tikšanos ar lauksainiekiem Latvijā uh, un gaida, kad daudz no tā, kas tika runāts un solīts, kad arī tiks realizēts. Bet realizēt to mums visiem kopā būs grūti. Es esmu par to, lai diplomātiski izteiktu dokumentos mūsu nostāju, bet tādī pat laikā tai diplomātija jābūt tādai, kas ir vērsta uz noteiktu mērķi, ka mēs nepiekrītam tam, ka tiek samazināta finansējumi lauksaimniecībai. Jo beigu beigās mēs būsim līdzvainīgi ar visiem citiem, ka neesam pietiekami daudz cīnījušies par to, lai šo lauksaimniecības finansējumu saglabātu. Kas attiecas uz manu politisko grupu, kur es šeit pārstāvu, tad mēs esam kategoriski pret to, ka uz lauksaimniecības eh, finansējuma samazinājuma rēķina, tad pat laikā tiek lietoti mūsuprāt, daudz lieka finansējumu militārām vajadzībām un neoliberālās politikas izkopšanai. Es esmu gandrīz, ka tas sakrīt ar manu kolēģi domām, kas te šodien izteicās, un, un principā, protams, es arī atbalstu šo atzinumu. Paldies. Grazie, onorevole Rubiks, kļūdē. Paldies, Rubika kungs. Tagad Kapala Santos kungs, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil acrescentar algo mais. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tiešām vēl ir ārkārtīgi grūti kaut ko piebilst, ja es vēlētos vēl papildināt iepriekšēju runātāju teikto. Un tomēr es vēlētos pievienoties visiem, kur uzteicu un atbalstīju jūsu sagatavoto ziņojumu priekšlikumu. Es tiešām ticu, ka jūs ziņojums kopā ar visiem, varbūt ne gluži visiem, bet iesniegtajiem grozījumiem atspoguļos mūsu komitejas viedokļa konsensu. Tāpēc es no tiesas ceru, ka šis ziņojums, kā jau es teicu, ar kompromisa grozījumiem tiešām atspoguļo šīs komitejas vairākumu viedokli. Tāpēc Es eh, ar prieku vēlētos eh, redzēt šo ziņojumu vienbalsīgu pieņemšanu šajā komitejā. Prieksēdētājs. Un tagad komisijas pārstāvs lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Arī es eh, vēlētos varbūt izteikt īsas dabas komentāru par šo atzinumu priekšlikumu Komisija ar ārkārtīgi lielu interesi ir izskatījusi šo atzinumu priekšlikumu. Mēs e, ļoti uzmanīgi izvērtījām veselu virkni šeit izteikto priekšlikumu, un mēs to darījām e, ar skaidru ar skaidriem pamatojumiem. Es varbūt uz, izteikšu vairākus komentārus par šeit izskanējušajiem izteikumiem. Es, protams, atspoguļošu tikai mūsu komisijas viedokli par daudzgadu finanšu plānu. Protams, kā lauksaimniecības kopīgās lauksaimniecības politikas reforma ir jāskata tās nākotnes gaismā. Un, protams, ka finanšu aspekts ir ārkārtīgi svarīgs. Es tikai vēlētos jums atgādināt divus vairāk vai mazāk tehniskas dabas momentus, kas ir saistīti ar šo ziņojumu. Vispirms 2007. Eh, 2013. gada budžeta periods. Šim daudzgadu finanšu plānam limits tika noteikts 2002. gadā. Un eh, šajā laikā tiešām jau tika paredzēts kopīgās lauksaimniecības politikas samazinājums reālos terminos, jo inflācija arī tika ņemta vērā, un eh, tas tikai zināmā mērā kompensēja kopīgās lauksaimniecības politikas samazinājumu. Līdz ar to salīdzinot šo periodu, 7.13. gadu ar daudzgadu finanšu plānu, par kur runājam šobrīd, salīdzinājums šeit būtu vietā, un tomēr tas ir jāskatās nedaudz savādāk. Tātad 14. un 20. gada periods vienmēr ir ticis prezentēts kā līdzekļu iesaldējums, salīdzinot ar 13. gadu. Ņemot vērā to, ka nākamā gada jūlijā Eiropas Savienībā iestāsies arī Horvātija, mēs esam ņēmuši vērā zināmas izmaiņas finansējumā, kas būs jāņem vērā Horvātijas iestāšanās rezultātā. Tas arī ir viss, ko es vēlētos pateikt šobrīd, bet vēlreiz vēlētos pateikties jums, priekšsēdētāja kungs, un jūsu kolēģiem par sagatavoto atzinumu un par ārkārtīgi interesantajām un auglīgajām debatēm. Priekšsēdētājs. Jā, paldies! Protams, ka mēs eh, ņemsim vērā visus šeit izteiktos argumentus. Es tikai vēlētos pateikt, ka rīt 12. tātad pusdienlaikā ir grozījuma iesniegšanas termiņš šim ziņojumam. Un es vēlētos jau iepriekš pateikties pilnīgi visiem, kur iesniegs grozījums. Un tagad mums ir jāatgriežās pie 4. darba kārtības punkta. Es atvainojos eh, Delangas kundzei, bet eh, patiesībā mēs eh, ne atcerējāmies, mēs, mēs neuzsākām debats par šo atzinumu, un tagad man būs ļoti liels prieks dot vārdu Langas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ņemot vērā to, ka par budžetu balsojums notika saskaņā ar starp politiskajām grupām panākto vienošanos, tad arī mans atzinums nebūs īpaši jāizmaiņa, jo patiesībā budžets jau apstiprina šajā atzinuma priekšlikumā izteiktos momentus. Kā jau es teicu, rītdien ir grozējuma iesniegšanas termiņš, un varbūt, kad ir tādi vairāki delikāti jautājumi. Tātad vispirmām kārtām šajā atzinumā pilnīgi skaidri parādā tas, ka lauksaimniecības budžets uh, 2013. gadam netiek palielināts. Protams, ka runa ir par 7% budžeta vispārīgu palielināšanu, bet lauksaimniecības budžets ir tiek palielināts par 0,5% pirmajā pilārā un par vairākiem procentiem arī lauka attīstībai. Tātad Eiropas līmenī un nacionālā līmenī runājot par budžetu mums visiem ir jābūt realistiem. Tātad mēs balsojam ne tikai, lai mūsu komitejas prioritējamām jomām būtu jāpiešķir lielāks finansējums, bet eh, lauksaimniecības komiteja jau arī ir izteikusi savas idejas. Protams, ka mēs esam izvirzījuši vairākas prasības arī finansējumu, varbūt pārvilzīšanai. Mēs vēlamies redzēt papildus finansējumu, un šeit es vēlētos arī komisijas idejas dzirdēt. Tātad, lai arī budžeta komitejai un padomai būtu skaidrs, ka, piemēram, hortikultūrām visā Eiropā mums ir bijusi problēmas, un, protams, ka mēs dzirdējām gan no Austrum Eiropas, gan arī Spānijā, ka laika apstākļi ir ietekmējuši kultūru rāžu. Uh, Ja mēs vēlamies liberalizēt KLP, tad tas ir adekvāti jānodod cilvēkiem. Piemēram, cilvēki, kuri vēlētos pirkt ekoloģiskākus produktus. Ar cilvēkiem ir jāstrādā, un tam ir nepieciešama nauda. Tas arī varbūt parādās šajā atzinumā. Es eh, Zinu, ka mēs ar jums esam par to diskutējuši jau vairākas reizes, un šobrīd norit vairāki pilotprojekti, kurus pieņēma parlaments ar lielu balsu vairākumu. Un, eh, protams, ka mēs ar komisiju sadarbosimies arī turpmāk, ko no šiem pilotprojektiem mācīties un kā tos virzīt tālāk. Viens varbūt papildinājums, kur esmu iestrādājis savā atzinumā. Mēs vēlamies eh, iekļaut jauna pilotu projekta finansējumu, ko ierosināja zaļo politiskā grupa, tas bija par ģenētiski modificētajiem organismiem. Mēs šobrīd runājam par to, kā to darīt, un, eh, protams, ka es vēlētos dzirdēt arī kolēģi izteiktos viedokļus. Paldies! Prieksēdētājs. Paldies, Esterei! Tā tad eh, Esterda Langas kundze mums iepazīstināja savu atzinumu priekšlikumu. Un Tad mēs varam atgriezties pie darba kārtības. Un tagad pāriem pie septītā darba kārtības punkta. Tātad mēs pārējām pie ideju būtības. Tātad eh, lauksaimniecēm paredzētie tiešie maksājumi, kurus veids saskaņā ar KLP atbalsta schēmām. Kā jau jūs visi ziniet, pirms vasaras atvaļinājumiem mums bija pāri par septiņiem tūkstošiem grozījumu tajā skaitā arī tos, kurus iesniedza paši referenti. Un kopīgais grozējums skaits četrām atbildīgajām komitejām bija milzīgs. Tas vienkārši pierāda to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis jautājums, cik ārkārtīgi svarīga ir mums priekšā stāvošā KLP reforma. Un, protams, ka komisijas priekšlikumu dažādas politiskās grupas vēlas dažādi uzlabot. Pie tam tas parāda arī to, cik dažāds ir skatījums uz lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies rast kompromisu, kas ļautu mums tā horizontāli un līdzsvarot raudzīties uz lauksaimniecības sektoru Eiropas Savienībā, kā arī parādīt to, ka parlaments var būt vienots un vienoties par savu nostāju. Tad, kā jau tas bija Lajena un De Desa ziņojumos, Tas nenāks viegli. Bet šeit, runājot par tiešajiem maksājumiem, runa iet par vairākiem tūkstošiem grozījumu, un Kapalas Santas pats personīgi ir iesniedz gandrīz 200. Pāri par 500 grozījumiem attiecās uz tā saucamo zaļināšanu. Mēs eh, mēģināsim apkopot šos grozījumus. Tas mums ir jādara. Redzēsim, kā tas izdosies. Un tomēr. Pača kungs, kas ir pārstāvs no komisijas, arī piedalās mūsu diskusijās, bet tagad es došu vārdu Luišam. Es tikai vēlētos jums atgādināt, ka ja mums būs pietiekami daudz laika, tad uh, Nē, es vēlētos, lai mēs šīs, ja, mēs šīs, ja mums izdosies šīs debats pabeigt, teiksim, stundas laikā, tad es tomēr vēlētos, eh, lai arī koordinatoru sēdē piedalītos referenti, lai mēs varētu vienoties par to, kādu stratēģiju turpmākajā darbā izvēlēties un ko darīt tālāk ar šiem milzīgajiem grozi, milzīgo daudzumu grozījumu. Prezident, kārš, kolēgas, pirmīt tudu, dzēšu, ka tu. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Sākumā vēlos izteikt savu cerību par to, ka jums bija lielisks atvainājums. Un tagad pilni enerģijas esat atgriezusies darbā, jo šī enerģija mums būs nepieciešama turpmākajās nedēļās, lai paveiktu darbu. Mums vēl nav tik labi eh, nosacījumi, lai runātu par visu uh, grozījumu saturu, un es eh, varu iedomāties, ka kolēģiem nebija iespēja katru pārbaudīt pietiekami rūpīgi, jo, piemēram, manā eh, valodas versijā grozījuma priekšlikumi ir pieejami tikai divas dienas, un es zinu, ka viss vēl nav iztulkots, taču līdz šim esmu izlasījis pāris simtus grozījumu, kuros ir jau diezgan saturīgi grozījumi, ir arī nelieli grozījumi, un ir arī grozījumi, kas, manuprāt, nesaskan ar visa dokumentu loģiku. Ieteiktu šodien nospraust tādus kā orientējošus punktus mūsu darba metodei Un, manuprāt, mums vajadzētu rīkoties tā, kā paredzējām to sākotnēji, proti novembrī jānotiek divām sēdēm, 5. novembrī un 26. novembrī, kā tas jau bija paredzēts. Es domāju, ka balsojumam tad arī vajadzētu notikt šajā laika posmā. Tas nozīmē, ka mums ir vēl septembris un oktobris darbam, ļoti intensīvam darbam, intensīvām diskusijām to es vēlētos ieteikt šādu darbu metodi un vēl vēlētos uzklausīt priekšlikums par to, kā mēs varētu uzlabot mūsu darbu un noteikti, ka mums vajadzētu koncentrēties arī uz galvenajiem jautājumiem un pieskarties tiem jau nākamo nedēļu. Proti, ka mēs varētu sarīkot sēdi, kur piedalīties visi referenti un tad Es tiktos arī ar atsevišķo politisko grupu referentiem. Protams, ka nebūs vienkārši mums vienoties par visiem šiem grozījumiem, taču mēs varētu pārunāt būtiskā tos punktus, paraudzīties, kur varam sasniegt vienošanos jomās, kur atšķirības ir tādas, ka ir iespējams panākt kompromisu. Notiek, ka būs arī gadījumi, kur mums būs jāpieņem lēmumi. Ceru, ka būs iespējams šos lēmumus veikt korektā veidā. Un, protams, esmu gatavs arī uzklausīt pilnīgi visus ierosinājumus, kas neietekmē šī ziņojuma saskaņotību. Manuprāt, mēs jau ejam galvenajā ziņojuma virzienā. Mums ir šis kopīgais virziens, un mums ir jāveic gigantiskais darbs izskatīt šos apmēram 7000 grozījumu priekšlikumus, apstrādāt tos. Tas nozīmē, ka mums būs ļoti daudz darba. Tātad es ieteiktu jau šonadēļ noteikt termiņus tikšanās reizēm ar ēnu referentiem, mēs varētu saskaņot mūsu darba grafikus. Tas būtu galvenais šajā e, nedēļā un turmākajos mēnešos. Es jau esmu pie tā, lai atteiktos pilnīgi no visiem citiem terminiem, ko saņēmu no citām vietām, lai varu tiešām koncentrēties tikai uz šo politisko darbu un lai mēs varētu ievērot mūsu noteikto laika grafiku. Liels paldies, Luis! šis darbs tiešām būs ļoti sarežģīts, taču es ceru un vēlos, ka atradīsim līdzekļus, kritērijus, ceļus, kas ļaus mums panākt vienotu nostāju, kas nav pretrunīga. Tagad vēlos dot vārdu ēnu referentiem, Marginis kungam, Lainam un tā tālāk. Marija Maginis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties arī referentam. Katrā ziņā vispirms es vēlētos pateikt, ka referents ir atvērts visiem grozījumiem, un tas ļoti palīdz. Jūs teicāt, portugālisti multe komplikāto, un tiešām tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un tomēr es esmu izskatījis šos grozījumus, un ļoti daudz no tiem atkārtojās un pārklājās. Jā, tiešām daudz no tiem pārklājās, un tas jau lielā mērā atvieglos mūsu darbu. Referents jau to teica, mums ir jāvienojās par veidu, kādā strādāsim tālāk. Tātad eh, mums eh, ir katrs grozījums jāpaliek zem konkrētā punkta. Un noteikti sekretariātam tas būs ļoti grūts un ilgstošs darbs, bet tādajādi mēs e, balstoties uz šiem grozījumiem, uz attiecīgo pantu, uz attiecīgo punktu varēsim veikt politiskos lēmumus, un tas noteikti mums palīdzēs. Raugoties uz pretrunīgajiem momentiem, tā tad e, atradināšana 600 grozījumi, Proti, mums būs jārunā arī par citiem jautājumiem, ir simtiem grozījumu, kur ir ārkārtīgi būtiski un attiecās uz konkrētām un ļoti specifiskām jomām. Mēs varam runāt atlikušo sēdes daļu par to, kādā veidā mēs vēlamies turpmāk strādāt, un tomēr no politiskā viedokļa daudz svarīgāk ir runāt par to, kādas ir kolēģu bāžas. Uh, Piemēram, pagājušajā nedēļā Kipras prezidentūra vienojusies par budžetu, par to, ka kopīgā lauksaimniecības politikas budžeta samazināšana ir nenovēršama. Un, protams, ka notiks, to saka Kipras prezidentūra, notiks arī budžeta apcerpšana tiešajos maksājumos un arī lauka attīstībai. Uh, Es nedomāju, ka balstoties uz šādu Kipras prezidentūras teikto, mēs varam runāt par zaļināšanu un tā tālāk, ja mēs vēlamies to tiešām īstenot. Es domāju, ka mūsu komitejā, un priekšsēdētāji kungs, jūs, es ceru, to arī darīsiet, mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka, ko mūsu komiteja domā par budžetu situāciju. Daudzos Eiropas nostūros šis gads ir bijis ārkārtīgi grūts gan laika apstākļu ziņā, gan arī ražas daudzuma ziņā. Un mums vajadzētu vienoties par to, zem kādiem, ja vēlaties, definējumiem mēs runāsim par budžetu un kādā veidā mēs šo, šīs budžeta di, e, diskusijas ietērpsim. Runājot par to, e, kādu darba metodu mums vajadzētu izvēlēties. Uh, Mēs sarunās piedalījušies, labi pazīstam viens otru, un es domāju, ka mums vajadzētu runāt par tiem aspektiem, kur ir sasāpējušies visvairāk. Mums kopīgi vajadzētu vienoties un runāt par to, kuri no šiem punktiem ir vispretrunīgākie. Jā, es saprotu, ka mēs tagad visi vēlamies dzirdēt dziesmu. Tas jau priecē. Jā, un tiešām Ņujorka, Ņujorka, lieliska mūzika, un tie, kur to vēlas, varēs doties apmeklēt Ņujorku. Es saprotu, ka mums ir nepieciešams humors gan šobrīd, gan arī tad, kad mēs runāsim par budžetu un KLP, bet vēlētos vēlreiz atgriezties, ka tie punkti, kuri ir vispretrunīgākie, ar tiem mums ir jāsāk. Un tad eh, mēs varētu runāt par eh, jau daudz svarīgākiem jautājumiem, un tad es domāju, ka mums izdosies uz priekšu virzīties pietiekam ātri. Par vairākiem jautājumiem parlaments jau ir vienojies, un mums eh, vajag šobrīd noteikt, vai mēs pieturēsimies pie mūsu noteiktā vai atteiksimies no iepriekšējiem lēmumiem. Un šajās jomās mums ir jāvienojās vai mēs pieturēsimies pie mūsu nolemtā vai nē. Piemēram, es savos grozījumos par to runāju. Mums visiem ļoti lielā mērā palīdzētu tas, kāda tā tad ir parlamenta nostāja konkrētajā balsošanas brīdī, un vai mēs vēlamies pieturēties pie tā, ko esam nolēmuši, vai arī vēlamies no tā atteikties. Jā, visi esam viensprāts, ka darbs ir apjomīgs, un tomēr uh, Lielā mērā man uztrauc tas, kas notiks ar budžetu. Un, protams, ka mēs nevaram pieprasīt, lai zemnieki darītu kaut ko ar vēl mazāk tiem atvēlēta budžeta. Referents jau ir uzsvērs, ka, budžet, ka šajā ziņojumā ir vairākas prioritējumās jomas, bet uh, Es saprotu, ka kolēģiem ir ļoti saspringta darba kārtība, un tomēr mums būs garas sēdes. Un tad, protams, ka politiskajās grupās mēs vienosimies par to, kas mums ir svarīgi. Paldies! Sī, grazie, Mērija. Lielas paldies! Mēs jau esam agrāk par to diskutējuši. kad iesniedzām kopīgo budžetu. Šeit runa tiešām nav par budžeta iesaldēšanu. Protams, būs samazinājumi kopējas lauksainiecības politikas jomā, un tas ietekmēs arī lauksainiecības politiku un īpaši zaļināšanu. Lūdzu. Lajankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un es arī gribētu vēlreiz pateikties uh, referentam par uh, to, ka viņš vēlas labi sadarboties, un mums vajadzētu tiešām panākt šeit progresu. No mūsu perspektīvas, uh, parlamenta perspektīvas, mēs šeit saskaramies ar septiņiem vai astoņiem tūkstošiem jau grozījumu. Es ceru, ka uh, Eh, galu galā mēs panāksim rezultātu, ar kuru varēsim stāties pretī citiem un to varēsim arī aizstāvēt, jo šeit mēs vairs nerunāsim par viedokļiem, mēs runāsim par parlamenta nostāju. Cerams, ka varēsim to aizstāvēt eh, pret arī lauksaimniekiem un citiem. Mums ir milzīga atbildība šeit parlamentā nodrošināt, eh, lai tas, ko, par ko mēs nobalsosim šajā uh, tekstā, lai tas būtu uh, tāds ticams rezultāts, ka varam to aizstāvēt. Uh, Un uh, tas tiešām ir milzīgs izaicinājums nodrošināt, lai pēc šīs visas balsošanas uh, gala rezultāts būs tiešām kaut kas labs. Diemžēl uh, šis lielais grozījums skaits nepalīdz šajā darbā konsekvences ievērošanā. Bet nu, mums ir noteikti jāsako mūsu ēnu referentu, referentu ieteikumiem un jāstrādā kopā. Ja mēs paraugāmies uz grozījumiem, piemēram, par pastāvīgajām ganībām, vien ir 25 lapušu grozījumi. Tātad par šāda veida grozījumiem tie tādi Tehniski es domāju, par tiem varētu uh, panākt progresu diezgan uh, drīz. Vienkārši paskatoties, ko katrs prasa konkrētos apstākļos un uh, panākot kaut kādu progresu šeit. Un tad šos politiski strīdīgos jautājumus varētu atstāt uz beigām, kā jau to Merdit piegāvāja. Un tur mums tiešām būtu jāparedz zināms laiks uh, apspriešanai. Un jautājums, protams, ir par to, vai mēs sakosim jau nobalsoto eh, ziņojumu viedoklim, vai tomēr nē, vai par šo zaļināšanas meņu tā saukto. Un eh, es noteikti varu apliecināt, ka mūsu grupa atbalstīs šo darba veidu, strādāt eh, kopā, panākt arī kompromisgrozījums un uh, panākt varbūt kaut ko jau uh, pirmā lasījuma vienošanās veidā. Mums uh, tiešām ir jābūt gataviem strādāt ar padomi, un mums ir uh, drīz uh, līdz decembra beigām jāpieņem kaut kādi lēmumi, un cerams varēsim ievērot šo laika grafiku. Katrā ziņā es strādāšu visiem spēkiem, lai to darītu. Paldies, Džordž, Martins Hoislings, pēc tam Ester Delange. Jā, Tagad mēs pat vairs nevaram atkāpties no ambiciozām reformām. Eh, Tik daudz koku jau ir nocirksts, lai vienkārši šos papīrus visus nodrukātu. Eh, tāpēc mums ir pie, pienākums pret vīdi attaisnot šos papīru plūdus. Un, protams, ka tas eh, parāda arī to, ka parlaments ļoti intensīvi ir pieķēries šim jautājumam, bet, nu, šeit ir ļoti daudzveidīgi grozījuma, maigi sakot. Uh, un ļoti daudzveidīgi grozījumi arī no tautas partijas, kas ir savstarpēji e, pretrunīgi. Protams, politiskajās grupās arī vajadzētu parūpēties par to, lai e, ēnu referenti, kas runā savu grupu vārdā, varētu arī e, precizēt viedokli, un tur noteikti tas būs jānoskaidro vēl. Runājot par laika grafiku, mēs noteikti nedrīkstam no tā atkāpties tas tika jau piedāvāts, un es piekrītu, ka mums vajadzētu vispirms uh, vienoties par uh, tādiem uh, mm, punktiem, kas būtu jānodala, kas ir tādi principiāli punkti par šo ekoloģisko aspektu, jeb zaļināšanu, un tas noteikti pirmajā pilārā būs galvenais punkts. Un šeit nezinu, vai mēs pēc tam vēl paliksim draugi, nezinu, bet es domāju, ka š, pie šī punkta noteikti mums ir cieši jāstrādā. Uh, un tas viss piedaras pie reformas, bet Maginesas skundze uh, teica, ka nebūs reformas, ja uh, nebūs naudas. Uh, manuprāt, tas ir bīstami to tā teikt. Es domāju, ka tik vienkārši mēs nedrīkstam tā padoties. Mums varbūt jāpaturprātā, ka līdzekļi būs mazāk, bet kaut kā jādomā, kā to panākt. Ir vēl viens liels punkts, uh, kas eh, galvenokārt ir iekļauts grozījumos, kurus iesnieguši kolēģi no jaunajām dalībvalstīm, un tas ir līdzekļu sadalījums Eiropas mērogā. Un tas būs ļoti svarīgs punkts, protams, tas ir eh, svarīgs punkts, un tas ir mums ļoti liels uzdevums, kas būs jāpaveic. Vai mēs varēsim tur visus beigās apmierināt, eh, nu, nezinu. Es domāju, ka mēs varētu panākt kompromisu, neatņemot vieniem pārāk daudz un uh, otriem varbūt arī panākt, ka viņi pieņem, ka nevar visu dabūt. Turpmākajās nedēļās mums vajadzētu no politisko grupu viedokļa vispirms paraudzīties, kas tad ir galvenie punkti, un es uh, piedāvāju sākt ar šo zaļināšanas punktu un Daudzas lietas patiesībā šeit ir tāda redakcionāla grozījuma, tos varam skatīt beigās, bet eh, joprojām ceru, ka varēsim ievērot laika grafiku, jo mēs nemaz savādāk nevaram, jo nedrīkst būt tā, ka mēs esam vainīgi pie tā, ka uh, tas viss netiek laicīgi pieņemts. Tas grautu parlamenta reputāciju, jo tādējādi mēs nevarētu ievērot vispārējo laika grafiku. Mēs nedrīkstam vienkārši teikt, jā, nu, mums vajag vēl laika, uh, Un tad, ja nebūs 14. gadā reforma, tad būs 15. gadā. Tā mēs nevaram darīt. Tāpēc tagad ir steidzīgi jāķers pie darba. Bene, grazie, Mārtiņ. Ester. Lielas paldies, Mārtiņ. Ester de Lange. Durēma. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mazliet nepatīkami ir tas, ka mēs runājam šajā sēdē par to, kā mums tālāk strādāt ar šiem jautājumiem. Un patiesībā, salīdzinot ar citām komitejām, mēs jau esam ļoti tālu nokavējuši laika ziņā. Un, eh, ja mēs vēl tālāk kavēsimies, tad mēs diskusijās vairs vispār netiksim iesaistīti. Tāpēc Es vēlētu šeit nākt klajā ar priekšlikumu. Mairedai bija taisnība, ka ļoti daudz grozījumu atkārtojās, un mums vajag šos grozījumus sastruktūrēt. Referents jau arī par to runāja, tātad referents vēlētos runāt par šiem jautājumiem ar ēnu referentiem. Loģiski. Un tomēr pirms notiek šāda saruna ar ēnu referentiem, tad vajadzētu būt skaidrai struktūrai, kurai būtu jātiek izsūtītai visiem deputātiem. Manas partijas eh, kongresā mēs runājam arī par grozījumiem, un liela daļa grozījumu ir tehniskas dabas, tātad ir tā saucamie A dabas grozījumi, kuri ir tehniskas dabas, un tad ir B tipa grozījumi, kuros vienkārši parādās dažādi viedokļi, bet eh, C tipa grozījumi ir tā saucamie būtiskie jautājumi. Un arī C tipa grozījumi, varbūt, kad sekretariāts arī varētu izvērtēt, uh, kādā veidā e, dažādas politiskās grupas raugās, piemēram, uz zaļināšanas jautājumiem, un tas arī mums ir nepieciešams. Un tad referents un ēna referenti jau var runāt grupu vārdā, bet es domāju, ka mums ir jābūt caurskatāmai struktūrai šeit. Jo tas, ka 5-6 cilvēki vienojās par to, ko vajadzēs lemt šai komitejai, un pēc tam parlaments balstās uz mūsu komitejas e, teikto, uh, Dosim cilvēkiem iespēju gan šajā komitejā, gan arī parlamentā kā tādā skaidrs redzēt, ar ko mēs šeit strādājam un kā, bet tam mums ir nepieciešams strukturēts pārskats. Un eh, priekšsēdētāja kungs, man nepatīk to teikt pirmajā mūsu darba dienā, bet mums ir nepieciešams papildus sēdes. Jā, jā, jā. Mums visiem būs jāprioritizē mūsu darbs un jāsakārto tas tādā veidā, ka pie šī jautājuma ir visiem jāstrādā. Tātad tā, tā saucamie C tipi jautājumi, pretrunīgie jautājumi, par tiem būs diskusijas un karstas priekšsēdētājs. Paldies Estrēda Langas kundzei. Jā ja mums izdosies e, šās komitejas sēdi pabeigt adekvātā, brī, adekvātā laikā, tad mēs varēsim, protams, ar koordinatoriem, referentiem un ēnu referentiem runāt par to, kā strādāt tālāk, un es tiešām ceru, ka sekretariāts mums šajā darbā palīdzēs, proti, kā saorganizēt un sagrupēt šos milzum daudzos grozījumus. Rēmers kundze. Um... Liels paldies! es pamanīju, ka mēs visu laiku runājam par to, kā mēs praktiski varam strādāt šeit parlamentā, kā mēs varam to saskaņot ar budžetu, taču mēs nerunājam par to, kas, ko skar šī re, reforma, kādēļ mēs to daram, un tādēļ man nepārsteidz šīs uh, grozījuma skaits. Mēs jau līdz šim diskusijās esam redzējuši, cik ļoti atšķirīgi bija mūsu viedokļi, ne tikai starp grupām, bet arī grupu iekšienē, runāt par to, kā. Ka veidosim turpmāko kopējo lauksaunicības politiku. Un mēs nedrīkstam, neraugoties uz visu spiedienu, kas mums tiek uzlikts no ārpuses, mēs nedrīkstam aizmirst to, kā praktiski varēs īstenot šo reformu lauksaimnieks, kā viņš to panāks, kādas būs netiešās papildus izmaksas, ja mēs centīsimies uh, ieviest šo budžetu un politiku. Un lai nav tā, ka beigās viss tiek pārāk birokratizēts, un tādēļ es uh, eh, izsniedzu šo pirmo grozījumu priekšlikumu, noraidot šo reformu, jo mēs visu laiku saskaramos ar to, ka pieaug birokrātija, un mēs nezinām, kā atrisināt šo problēmu citādā veidā. Mums vajadzētu padomāt par to, ka, ja vēlamies samazināt birokrātiju, kā mēs to reāli izdarīsim. Mums tiešām vajadzētu pārdomāt to, kam mēs šo reformu īstenojam un vai mēs vēlamies tiešām panākt kaut ko reālu lauksainiecībā vai vienkārši tikai papildināt birokrātiju. Paldies! Grācija Brita. Višavies. Liels paldies, Brita. Sikirska kungs. Pirms pāris mēnešiem Mēs pieņēmām ideju, kā strādāsim pie grozījuma priekšlikumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku, negaidot rezultātus diskusijai par budžetu. Un es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie šī principa. Mums nevajadzētu pieļaut to, kā kursējoša, visapkārt kursējoša informācija par budžetu grozījumiem, ka tā ietekmē mūsu darbu. Šajos grozījuma priekšlikumos mēs nedrīkstam ņemt vērā to, ka tiks samazināts budžets. Ja mēs ņemam vērā šo jauno informāciju, tad mūsu uh, e, grozījumi un idejas tiktu sakropļotas. Runāt par ziņām par kohēzijas politiku. E, grozījumi tika iesniegt reģionālajā tika pieņemta reģionāla komitikā vēl pirms vasaras atvaļinājuma, un tādējādi tika radīts klimats, kas vēlas spēcināt kohēzijas politiku. Tiek runāts par kohēzijas politikas draugiem. Reģionālajā attīstībā un politikā tiek likts uzsvars uz pilsētu politiku. Tā teikt, proporcijas ir apgrieztas, un tad ir jautājums, kā mēs rīkosimies. Es domāju, ka pastāv tikai viena kohēzijas politika, ka runa ir par reģionu attīstību. Un ja tagad tiek pievērst uzmanību tikai pilsētu dimensijai, tas nozīmē to, ka lauku reģioniem ir jāgaida. Un šeit es uzskatu, ka mums ir nepieciešama diskusija mūsu politiskās grupās, lai varētu novērtēt situāciju, kādā virzienā mums doties. Un es vēlos arī visus aicināt to darīt. Paldies, paldies! Ulriš, lūdzu. Ulriš. Paldies, es ļoti uzmanīgi klausījos teikto un vēlos pateikt to, ka pati zvejasaimniecības komitejā iesniedzu 6000 grozījumus par uh, pamata uh, jautājumiem, un es domāju, ka līdzīgi būs arī šajā gadījumā. Strādājot ar grozījumiem, es pavadīju daļu savu atvaļinājumu, es izskatīju katru grozījumu, un es konstatēju to, ka ļoti daudzi grozījumi ir pilnībā identiski. Pilnībā teksts līdzinājās pilnībā, tikai tiem bija cit, dažādi autori. Un šāda veida grozījumi nāca no dažādajām politiskajām grupām, un tādējādi es secināju, ka šos tekstus ražu, saražoja, sarakstīja lobbyisti, tikai pieliekot dažādus autorus. Un ko es vēlos ar to pateikt? Mums ir koplēmuma procedūra, šis svarīgais instruments, un ko mēs darām? Mēs paši sev skādējam, bombardējot um, pašus ar grozījumiem, kas ir daļai identiski vai kas ir izmainīti tikai pāris vārdiem, un tad, kad beigās mēs izfiltrētu visus šos grozījumus, raugoties uz to saturu, tad tikai uh, pāri paliktu pāri simti grozījumu, un tagad es lūdzu katru atsevišķo deputātu ļoti skaidri pārdomāt par to, vai mēs nākotnē tiešām vēlamies sarežģīt sev darbu, vai arī vēlamies to pārsniegt pat ar septiņiem tūkstošiem grozījumu nākotnē. Un runāt par diskusijām politiskajās grupās. Par savu politisko grupu varu teikt to, ka pagājušos mēnešos mēs ļoti intensīvi esam diskutējuši par lauksaimniecības reformu, ka mūsu grupa vēlas reformu, vēlas reformu, kas ievēro ekoloģiskos rādītājus, un es esmu simtprocentīgi pārliecināta par to, ka šajos grozījumos saturiski nav daudz jaunu lietu, tādēļ, manuprāt, šis darbs būs ļoti sarežģīts tiem cilvēkiem, kuriem ir jāizskata katrs atsevišķais grozījums. Taču es domāju, ka šī vēlme sākt jaunas diskusijas politiskajās grupās, manuprāt, tas ir sarežģīts process. Ja, ja to nedarīja pirms tam, tad nedrīkst tagad sabiedrībai teikt, ka mēs vēlamies reformu, jo tagad diskutēt par to saturiski būtu jau par vēlu. Paldies! Grazie, Ulrika. Uh, eh, mis... Paldies, Ulrika. Man arī, uh, es arī pamanīju to, ko tikko kolēģi Rodusta teica. Pirmo reizi, manuprāt, ir skaidri parādījies, ka aiz grozījumiem acīm redzam slēpjas arī valdības, un tas novad pie tā, ka no dažādām politiskajām grupām tiek iesniegti pilnīgi identiski grozījumi. Jā, protams, ir arī lobisti, bet um, padome Manuprāt, tur ir vēl plašāk pārstāvāk nekā mēs domājam. Un tagad priekšsēdātāji vietnieks Polsons un tad Peres. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przepraszam, nie mogłem być od początku nasze... Paldies, priekšsēdētāji. Saka Vojčakovska kungs, es atvainojos, ka nevarēju piedalīties šeit no sēdes sanā, sākuma. Mums ir ļoti daudz grozījumu un mums ir vajadzīgs daudz laika, lai tos izskatītu. Gribētu teikt, ka nevar iedomāties, ka uh, piepildīsies šis te uh, negatīvais scenārijs un ka lauksainiecības politikas budžets tiks samazināts. Tie, kas to vēlas, varbūt īsti neizprot, kāda ir izaicinājuma, kur priekšā ir Eiropas lauksaimnieki. Tie ir daudz lielāki nekā iepriekš, kad runājām par 2007. līdz 2013. gada finanšu perspektīvām. Es domāju, ka mūsu budžeta diskusiju uh, rezultāts būs tāds, ka līdzekļi lauksaimniecības politikai netiks samazināti. Gribētu uzsvērt kaut ko, par ko esmu runājis jau vairāk kārt. Ir un par tiešiem maksājumiem un juridiskiem aspektiem. Mums ir eh, nepieciešams labu ekspertu viedoklis, kas attiecas uz tiešo maksājumu sadalījumu. Es uzskatu, ka Eiropas komisijas priekšlikumi nav uh, savietojami ar Lisabonas līgumu. Nedrīkst uh, būt diskriminācija. Tiešie maksājumi var būt atšķirīgi, tiem nav jābūt vienādiem, bet ar priekšnosacījumu, ka tur ir objektīvi kritēriji un iemesli šiem atšķirībām, bet šādi kritēriji nav. Vēsturiskais kritērijs, un tas nozīmē, ka ja kādam kādreiz bija vairāk, viņam arī tagad uh, būs vairāk, tam vairs nevajadzētu būt spēkā. Uh, šis, eh, šī nevienlīdzība ir pārāk patvaļīga, pārāk nejauša. Turmāko darbu gaitā gribētu prasīt, lai juridiskie jautājumi šajos, šajās lietās tiktu noskaidrot, un gribētu vēlreiz eh, lūgt uzklausīt attiecīgu ekspertu viedokļus šajā jautājumā Mums ir šādi eksperti, un viņu viedoklis tika prezentēts Polijas parlamentam, un viņa uzskata, ka šie te komisijas priekšlikumi ir pretrunā ar Lisabonas līgumu. Paldies! Paldies, Vojčakovska kungs! Un tagad Alberts Des lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! es gribētu runāt par mūsu darbu gaitu. Vairāk kā 7000 e, grozījumi par četriem ziņojumiem e, pierāda, ka mums ir nepieciešama Eiropas parlamenta reglamenta reforma. Jau iepriekšējā sasaukumā savā politiskajā grupā piedāvāju, lai e, grozījuma iesniegšanai būtu nepieciešama vismaz desmit kolēģu paraksti. Uh, tas būtiski samazinātu grozījumu skaitu. Un es domāju, ka šajā virzienā mums vajadzētu strādāt, par to vajadzētu diskutēt, lai šis process uh, būtu vēl pārskatāms. Ja mēs nesam tam uh, gatavi, tad uh, varbūt, ka būs 20, 30 tūkstoši grozījumu, un tad uh, varbūt cilvēki pamanīs, ka pie šīs sistēmas vairs nevar strādāt. Uh, Tāpēc gribētu lūgt par to padomāt nākotnē, lai mūsu parlaments varētu arī turpināt labi strādāt un ietaupīt izmaksas, jo tas taču ir dārgi. Mums ir jāmaksā par tulkojumiem visiem šiem grozījumiem, tāpēc vajadzētu diskutēt par to, ka jāreformē būtu mūsu reglaments. Bene, grazie Albert. E... Paldies, Albert. Varbūt e, par to varēsim tūlīt arī pēc šīs sēdes beigām parunāt. Tad, kad tiksimies ar koordinatoriem un referentiem, runājot par darba uh, metodi. Bet tagad labprāt dotu vārdu komisijas pārstāvim, uh, direktoram Pačeko, lūdzu jums vārds. Merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šajā posmā man liekas, ka tas ir arī saskaņā ar uh, diskusijām šajā zālē. Gribētu teikt, ka no komisijas puses mēs gaidām, kad parlaments uh, pieņems savu pozīciju par grozījumiem. Mēs esam jūsu rīcībā, pilnībā esam jūsu rīcībā, esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai sniegtu jums skaidrojumus, palīdzību, ja jums tāda ir nepieciešama, lai jūs varētu uh, nonākt pie uh, šī te uh, svarīgā uzdevuma izpildes. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Paldies, priekšsādātāji. Viss, atē. Paldies, Luis. Lūdzu, tev vārds. Senhora Presidente, a, a realidade é o que é e nós não podemos alterá-la. Priekšsādātāja kungs. Liet, aktu kārtība un būtība ir tāda, kāda tā ir. Protams, ka mums ir un arī būs grūtības, par kurām ir jārunā, bet esmu pārliecināts, ka mums būs iespējams rast pareizās un adekvātās atbildes jaunajai reformētajai KLP. Es ar lielu prieku tikšos gan ar ēnu referentiem, gan ar koordinatoriem un piekrītu tam, ko teica Magines skundze, ka par pretrunīgākajiem jautājumiem vajadzētu runāt vispirms, bet ir atkal savukārt tāda, kur vēlas runāt par zaļināšanu pirms. Uh, Tātad, jā, jebkurā gadījumā mums vispirms ir jāvienojās, ar ko sākt, bet neatkarīgi no tā, kur mēs sākam, darba būs daudz. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties arī par kompromisiem. Lajan kungs un Magines kungs runāja par tā saucamo zaļo darba kārtību, un e, tas e, tiešām ir tāds jautājumu kopums, kur varbūt mani priekšlikumi nedaudz pretrunā ar citu politisko grupu teikto. Bet, eh, piemēram, runājot par tā saucamo vides certifikācijas ideju, kāda tā šobrīd tiek ieviesta ASV, Tātad mums varbūt vajadzētu šeit diskutēt par to, kāda ir visefektīvākā ideja īstenot tā saucamo zaļo darba kārtību, tātad vienoties par sistēmu, kura būtu pieņemama visiem - parlamentam, komisijai, padomēji. Pretējā gadījumā, ja mēs mēģināsim sadalīt un sadrumstalot šo priekšlikumu, tad mēs nonāksim birokrātiskā putrā, kas nepie kā laba nevedīs. Es vēlētos pateikt sekojošo. Ja mēs izveidojam vides certifikācijas sistēmu, kuru pārvaldīt dalību valsts, tad tas būtu tāds mehānisms, kuru mēs varētu izmantot, kurš tiešām šo zaļināšanas procesu padarītu fleksiblāku, elastīgāku. Un šeit mēs tiešām varētu vienoties Eiropas Savienībā. Tātad ir tādi, kuri vēlas redzēt milzīgi garu sarakstu ko specifiski darīt, un ir savukārt tāda, kur vēlas redzēt ārkārtīgi elastīgu un tādu fleksiblu šo zaļināšanas mehānismu, un mums ir jāvienojas, kādu viedokli tad mēs ieņemam. Tātad, ja mēs vēlamies izveidot darba kārtību, ja teiksim tā sarakstu, šim sarakstam ir jābūt viegli pārbaudāmam, viegli īstenojamam, un tam ir jābūt praktiskam un fleksiblam. fleksiblam. Uh, Jā, tā ir problēma. Es domāju, ka viegli par šādu sarakstu vienoties nebūs, bet mums tas ir jādara. Un, protams, ka ja mēs visi esam gatavi sadarbību un gatavi kompromisiem, kāda mēs arī Eiropas parlamentā esam, tad mums tas izdosies. Un vēlreiz vēlētos uzsvērt, mums ir grūts uzdevums priekšā, bet būsim pragmatiski. Paldies, prieksēdētājs. Paldies, paldies visiem kolēģiem. Godātie kolēģi, paldies par debatēm. Un tagad varbūt rīkosimies sekojoši. Griezīsimies pie sekretariāta, lai tas mums palīdzētu apkopot šo milzumu, milzīgo daudzumu kompromisu, eh, milzīgo daudzumu grozējumu, un patiesībā pirmo reizi parlaments piedalās tik plaša apjoma debatēs, un eh, šādas eh, tiesības mums ir sniedzis Lisabonas līgums. Uh, Tātad pirmo reizi KLP reformā mēs piedalāmies ar pilnu krūti. Un, protams, ka mēs vēlamies redzēt tādu KLP, kas atbilstu mūsdienu pasaules prasībām un izaudzin, izaicinājumiem. Tādu KLP, kas rastu risinājums problēmām. Tātad. Uh, 17. septembrī pulkstens trijos ir nākamā sanāksme, un 18. septembrī no 9 līdz 18.30, tātad 18. septembrī visu dienu. Un tagad mēs pabeidzam šās komitejas sēdi, 10 minūšu pārtraukums, un tad tiekamies koordinatori un referenti šeit šajā pašā telpā. Paldies!